pateikties politiskajām grupām par pausto atbalstu. Es ceru, ka pateicoties tam varam šo ziņojumu rītdien arī pieņemt. Pieņemt liels paldies, referenta kungs! Jā. Mēlos teikt, ka tad, kad es pats strādāju Eiropas padomē, ka tad tika runāts, piemēram, par vārdarbības sporta pasākumu laikā stadionos, Un, manuprāt, jau to laiku bija ziņojumi, un, manuprāt, tie ir labi ziņojumi, un mēs varam šo ziņojumus izmantot savā darbā, un, protams, arī turpināt iesākt to. Lielas paldies visiem! Un tagad mums ir pēdējā šī, eh, šīs dienas darba kārtības daļa, vienas minūtes runas, un tagad Kukana kungs, jūs būsiet pirmais. Paldies priekšsēdētāji! Eiropas Savienība ir balstīta uz kopīgām vērtībām, pienākumiem un tiesībām. Tā ir pamatīdēja, un ja šī ideja netiks ieturēt, nevarēsim funkcionēt tālāk. Jāsaprot, ka Ungārija ir mūsu svarīgs partneris. Daudzos gadījumos šis e, partneris ir pierādījis, ka tas ļoti labi iedarās uh, uh, kā partneris Eiropas Savienības ģimenē. Šobrīd ar Ungāriju mums notiek diskusija attiecībā uz Nacionālās bankas un tiesu sistēmas neatkarību. Tiek runāts arī par citiem jautājumiem, kas ir ārkārtīgi svarīgi Eiropas Savienībai, piemēram, demokrātija un cilvēku tiesībām. Mēs nekadā gadījumā nedrīkstam mazināt šo tiesību vērtību. Mēs ļoti vēlamies, lai Ungārija ir mūsu stīprs partneris, kas arī respektē mūsu kopīgās vērtības. Paldies! Nākamais ir Ivana Kungs, jums ir viena minūte. Pan Ivan, jedno minūte. Ivana Kungs, viena minūte ir jūsu rīcībā. Liels paldies! Gribēju vērst jūsu uzmanību uz to, ka šajos laikos runājam par ļoti svarīgiem nolīgumiem, piemēram, akta. Un akta un citi, no, nu, un, un ar to saistīties nolīgums pilnīgi noteikti ietekmēs ļoti daudz iedzīvotājus. Tiek paredzēta ļoti skarba pasākuma, tā, kas vērsīsies par Eiropas iedzīvotāju privāto dzīvi, darba vietām un dzīves standartiem. Eiropas Savienībā ir tādas valstis, kur šie lī, nu, nolīgumi vispār vēl nav tikuši apsvie, apspriesti sabiedrībā. Tikai dalība, tikai valstu vadītāji par tiem zina, tie netiek apspriesti ne parlamentos. Piemēram, Rumānijā neviens pat nezina, ko nozīmē akta. Uh, šim din krīzē, dacă vrem să... Stabilitātes, nu, mēs stabilitātes nolgumus un galu galā, ja vēlamies kaut kādu vienotību un spēku Eiropai, tad mums ir jā, jāizstāv demokrātiski vērtības un jānotiek apspriešanai šādos gadījumos. Paldies, nākamā runātāja Bilbao kundze. Gracias, presidente. Lielas paldies priekšādātāji. Laikā no 60. līdz 80. gadiem Spānijā tika noz nozakti ļoti daudz zīdaiņu. Um, nozakt, viņiem tik nozakt turpmākā dzīve, viņi mir no briesmīgām, eh, it kā tik paziņots, ka viņi mirs no kādas slimības, no kādas slimības jaunajām mātēm, un tad falšas bērns sarīkots, un pēc tam tik konstatēts, ka apmēram 600 atsevišķos gadījumos bērni vienkārši tikuši nozakti, tik uzsākt arī krimināla izmeklēšana. Un tika konstatēts, ka pastāv nelegāls eh, noziedzības tīkls, kas visus šos noziegumus organizmē. Uh, visas or, eh, oficiālās eh, prasības eh, tika tikai nolikts arhīvos, un māca joprojām, ģimenes joprojām turpina meklēt bērnus, un nepieciešams viņam nodrošināt palīdzību, nodrošināt kompensāciju par nodar, nodarīto. Tie ir ļoti nopietni noziegumi, kas kā rezultātā milzīgas traumas tika gūtas, gan tos cieta gan vecāki, gan bērni un tā tālāk un es ceru, ka Eiropas Savienības iestādes palīdzēs liet gaismu pār šiem traģiskajiem notikumiem. Paldies! Tālāk ir Māpolis kungs. Viņš nav klāt, līdz ar to Tavāres kungs. Nav. Ferēra kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Eirostāta dati, kas tika šo, šobrīd publiskot attiecību uz nodarbinātību un bezdarba līmeni, skaidri norāda uz to, cik slikti mums īstenībā iet. 31% jauniešu nevar atrast darbu, un tas ir tas vistreģiskākais rezultāts 30 gados. Tam visam būs ļoti nopietnas sekas, un, manuprāt, to izraisīja taupības politika. Sanāk tā, ka ir mazāk darbu, un eh, pasliktinās situāciju tādās jomās kā transports, medicīniskā aprūpa un citos strateģiskajos sektoros. Ar vienu pieaug nabadzība. Un, manuprāt, tas skaidri parāda to, ka ir eh, ļoti nepareizi vārdi tiek teikti Eiropa padomas sanāksmē, kas notika šīs nedēļas sākumā. Eiropas Savienība kļūst arvien vājāka īstenībā tieši tādēļ, ka uh, situācija ar budžeta parādiem ir ļoti traģiska, un šie taupības pasākumi nekam nedara. Un tagad lūdzu Žabrakungs. Priekšsēdētāji. Priekšsēdētāja kungs, 18. novembrī es uzdevu komisijai jautājumu. Jautājums bija par akta Un lieta ir saistīta par ārkārtīgi svarīgu jautājumu, par jautājumu, kas izraisa ļoti nopietnas diskusijas Eiropas Savienībā, arī manā valstī, Polijā. Un viens no jautājumiem, ko es uzdevu, bija par to, vai akta ir saskaņā ar pamatiesībām. Ar jautājumiem, kas ir uh, iekļaujami Eiropas Savienības juridiskajā ietverā. Un komisārs Degukta kungs komisijas vārdā man teica, uh, ka jā, nolīgums ir saskaņā ar uh, normatīviem aktiem. Un tur ir arī teikts, ka ir absolūtāka saskaņa ar pamatprincipiem un arī pamatiesību hartu. 24. novembrī 2011. gadā bija uh, Eiropas tiesas spriedums, kur man par pārsteigumu bija pateikts, ka ir tieši pretēji, ka akta īstenībā vienā aspektā ir pret cilvēku pamatiesībām, kas ir garantēts Eiropas Savienības normatīvais aktos, un manuprāt, šis jautājums ir jārisina. Lielas paldies! Tagad lūdzu Hārtonga kungs. Here, B... Viņa nav klāt, tad tālāk Biņev kungs. Arī viņa nav klāt. Tad Žikerski kungs. Rok 2012. gads um, jau tagad ir pilns ar visādiem notikumiem Eiropas Savienībā. Piemēram, runa ir par fiskāla pakta parakstīšanu, ir paredzēts kontrolēt arī citus krīzes risināšanas aspektus un arī uh, runa ir par finansēšanas ietveru 2014. gadam līdz 2020. gadam un mēs runājam par daudziem citiem jautājumiem, un Eiropas Savienībā ir daudz notikumu, kas ir saistīti ar dažādu veidu nolīgumiem. Vēlos teikt, ka jau tagad notiek svarīgi procesi, piemēram, jautājums saistībā ar pārtiks produktu nodrošināšanu par pieņemamām cenām. Vēlos teikt, ka kāra laikā Uh, bija milzīgs bats, un tad, protams, viens no Eiropas Savienības pamatmērķiem kļuva tieši pārtiks nodrošinājuma politika. Skaidrs, ka mēs turpināsim runāt par šiem jautājumiem, ir paredzēta konference un informēšanas programma. Un it īpaši laika posmā no 14. līdz 20. gadam. Lielas paldies! Tālāk! Vārds Flašikovai Benovai lūdzu. Flašikovai Benovs kundze, ne, viņa nav klāt. Tad tādā Kortes Lastra kungs. Paldies priekšsēdētāji. kāds multinacionāls uzņēmums, multinacionāls uzņēmums paziņojas, ka 98 cilvēki Santanderā tiks atlaists no darba. Līdz ar to situācija bezdarba jomā šai uh, Spānijas pilsēta reģionā ļoti pasliktināsies turpmākos mēnešus. Daudzi uzņēmumi līdzīgā kārtā ir paredzējuši samazināt darbinieku skaitu tieši šajā reģionā. Un viens no iemesliem ir tas, ka uzņēmumi pārvieto savus ražošanas iekārtas un rūpnīcas uz vietām ārpus Eiropas Savienības. Es vēlētos, lai Eiropas Savienība tīri praktiskā veidā paustu solidaritāti šī reģiona darba ņēmējiem. Pastāv šobrīd Santander un Kantabrijas reģionā pastāv sociālais konflikts. Uh, E, katastrofa un ir vajadzīgi līdzekļi no Eiropas globalizācijas mobilizēšanās fonda, jo nevaram pieļaut, ka šie cilvēki cieši tāpēc, ka globalizācija viņiem iegriež un rūpnieki pārvieto savas e, rūpnīcas uz teritorijām ārpus Eiropas Savienības, jo nevar samaksāt uh, izdevumus. Paldies! Un tālāk došu vārdu Hārkins kundzei. Lūdzu! Paldies, priekšsēdētāji! Īrijā mums mēdz teikt, ka fiz, jaunie fiskālā sistēmas not, not, notik, noteikumi e, izbeigs pašreizējo krīzi, bet man jāatgādina, ka īrija nereiz nav no pārkāpus stabilitātes pakta noteikumus, un mēs no pieredzes labi zinām līdz ar to, ka noteikumu ievērošana nepalīdz izkļūt no, tī, no krīzes. 2007. gadā mums bija 20 procentu parāds no, salīdzinot ar IKP, un neviena ekonomika nevar šāda veida parāda līmenī dzīvot. Nu, mums ir izdevies tagad izturēt četrus eh, taupības pasākumu gadus. Mm, eh, īrijas un Eiropas bankas nav ilgspējīgas. Un jums joprojām saka, nē, mums atkal tikai ir jāklausa noteikumiem, atkal jāveido kaut kāda veida eiro obligācijas, jāpārstruktē parādi, bet cik ilgi mēs varam ciet? Mums taču eh, galu galā ir jārīkojas. Mēs nevaram piekļūt arī SVF fondiem, tur mums gandrīz šantāži tiek izdarīt pret mums, un es ceru, ka man nebūs šādi vārdi parlamentā jāsaka šādi vārdi, bet Eiropa varētu daudz labāk rīkoties gan savā, gan īrijas labā tiešām paldies, saka priekšādātājs. Tālāk Portaša kungam vārds lūdzu. Lielas paldies! Priekšādātāja Portu, Grieķijā šobrīd tehnokrātisks uh, premjerministrs. Tā rezultātā uh, ne tik vien mūs valda tehnokrāts e, un viņš vada vāju ekonomiku, bet nu tagad tiek pieprasīts, lai tehnokrāts vadītu arī e e Grieķijas ekonomiku kopumā, kalpojot kā tāds cars Eirozonas e valstīm. Gribu jums atgādināt, kas notika Krievijas revolūcijas laikā. Tieši šādu, šādi noteikumi aizsāka to notikumu ķēdīt, kas noved pie revolūcijas. Cilvēki gribēja vienkārši izkāpt no šī milzu vilciena, eh, no vilciena, kur viņiem diktēja noteikumus kāds no ārpuses. Un šīs situācijas draudi šobrīd Eiropā šķiet atkārtojas. Revolūcijas eh, vienmēr seko līdzīgiem scenārijiem, un tas nozīmē, ka tas varētu notikt arī šobrīd. Nodarbinātība, bezdarbs ir vairāk kā 30%. Kā jūs varat domāt, ka nebūs nekādas problēmas? Paldies tālāk, Papa Nikolā, kungs, lūdzu. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν χρειάζεται να υπενθυμίσω πόσο κρίσιμες είναι οι επόμενες ημέρες, αν όχι... Paldies, priekšsēdētāji. Turpmākajās dienās vai pat stundās mēs redzēsim, vai mums ir eh, risinājums Grieķu parādu krīzei. Vēlos jums atgādināt, ka šajā smagajā situācijā mums jāskatās uz to, ko mēs varam izdarīt un ko mēs varam m, mm, panākt, lai risinātu krīzi. Šeit arī Eiropas centrālajai bankai ir jāuzņemās atbildība, jābūt konkrētiem pasākumiem, nu, piemēram, jā, jānāk klāj ar tiem desmit miljārdiem, kas tika apsolīti. Un jā, jāizsniedz noteikts obligācijas, eiro obligācijas. Nu, skaidrs, ka nevar izvairīties no parādiem. 75% no iepirkuma cenas, un ja ir paredzēts par 100% uh, pārdot, tad, manuprāt, tas ir risinājums. Un tagad lūdzu Aila Sandras kundze. Gracias, presidente. Sí, Spanair ha quebrado. Paldies. Priekšsēdētāji kungs. Jā, šobrīd ir skaidrs, ka, piemēram, 22 eh, tūkstoši mm, cilvēki, kas ir cietuši, 24 tūkstoši, kas šobrīd nav spējuši aizbraukt nekur. Tie šobrīd ir cilvēki, kuri dzīvo uz valsts pabalstiem bet šie pabalsti nav pietiekami. 2009. gadā komisija lika Spānijai izstrādāt jaunus noteikumus, lai samazinātu avio pārvadātāju bankratu rezultāta sekas. Komisārs kundze, mums ir nepieciešams likums, kas pasargātu ne tikai patērētājus, bet arī strādāt, strādājošos. Paldies, saka priekšstādātājs. Un tagad Busoja kungam vārds lūdzu. Paldies. 12. janvārī daudzi Rumānijas iedzīvotāji izvēlējās iziet ielās iziet demonstrācijās. Mēs nevaram būt vienaldzīgi pret šo krīzi, jo šie iedzīvotāji vēlas dzīvot tādā zemē, kurā vēlēšanas tiek pasludināts ne tāpēc, lai nāktu par labu valdošajai partijai. Cilvēki vēlas dzīvo tādā valstī, kurā noteikumi netiek pieņemti E, tādā parlamentā, kurš zina, ka viņa pilnvars jau beigsies. Pilsoņi vēlas dzīvot tādā valstī, kurā likumi nemainas vienas nakts laikā, un e, tādā valstī, kurā viņu algas e, tiek samazināts, kamēr valdošā vara savas algas palielina. Paldies! Nākamais Meijerkungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāj kungs! Es uh, vēlētos runāt par tā saucamo budžeta konz konsolidāciju, kas šobrīd tiek piemērot veselā virknē dalību valstu. Piemēram, manā valstī, Spānijā, ir vesela virkne reģionu, kur ir samazinājuši izmaksas izglītībai, veselības aprūpei un citām sabiedriskajām jomām. Vesela virkne, vesela virkne pakalpojumu šobrīd ir privatizēti piemēram, Obrigat, Katalonijas eh, reģionā esošs esoša slimnīca šobrīd tiks slēgta. Tā slēgs savu terapeitisko nodaļu, jo naudas tam vairs nepietiek. Jau 97 dienas veselības aprūpas personāls ir protestējis pret to, lai šī poliklinika netiktu slēgta. Es uzskatu, ka tas ir simbolisks iedzīvotāju akts, un mums ir jāiestājas par augstas kvalitatīvas veselības aprūpas pakalpojumiem. Paldies! Nākamais runātājs Nikolesku kungs, lūdzu. Mulțumesc, domnule președinte, am fost profund... Paldies, priekšsēdētāji! biju absolūti šokā, kad es ieraudzīju avīzē uh, komiksu uh, ar ksenofobisko pieskaņu, un pats labākais, ka tas nāca no franču politiķu. Manuprāt, šis ir veids, uh, kā var ļoti labi apvainot rumāņus, turpat bija lietota uh, frāze, ko es pat negribu atkārtot, bet īsnībā tur bija teikts uzmanieties no Romāņu salaveča, ja viņš var atnākt pie jums un savākt jūs televizoru. Uh, manuprāt, tas ir pre tieši pretēji tam, ko Francija um, sludina kā savu vērtību, un es ceru, ka kolēģi atbalstīs manu sašutumu. Es, uh, Mrs. Kretu. Nākamā Kretu kundze lūdzu. Priekšēdinte, situācijā politikā. Paldies priekšsādātāji. Rumānijas politiskā situācija šobrīd ir tāda, ka tiesiskuma pamatprincipi tiek ignorēti pēdējos trīs gadus. Uh, Eh, gadu laikā situācija ir būtiski pasliktinājusies. Cilvēki protesti izgājuši ielās protestēt, tāpēc, ka pašreizējā valdība ir vienkārši rīkojusies briesmīgi. Tā nav nodrošinājusi pilsoņu brīvību, to ir izraisījusi pilsoņu ciešanas, tā ir pilnībā ignorējusi parlamentu un tā lēmums, tā ir centusies anulēt, izdzēst jebkādu veidu politisko plurālismu, nav ļāvusi jaunām partijām veidoties. Un tā visa rezultātā opozīcija ir pieņēmusi lēmumu atteikties no savām vietām eh, Rumānijas parlamentā, jo tās tiesības un konstitucionālās tiesības netiek ievērotas nekādā veidā. Mēs vēlamies, lai Rumānijas valdība atgrieztos pie civilizētas politiskas pārvaldības metodas. Paldies tālāko Jolandas kundze. Paldies priekšsēdētāji. Eiropas parlaments tika pakļauts kiberuzbrukumam, eh, anonīmam uzbrukumam pagājušajā nedēļā pēc tam, kad eh, mēs parakstījām akta ar eh, Japānu. Tāpat laikā es saņēmu ļoti daudz vēstis no Eiropas vēlētājiem un citiem, kas bija ļoti nobržišies par savām tiesībām. Man liekas ārkārtīgi savādi, ka Eiropas Savienība un 22 tās dalībvalstis parakstīja akta pirms vispār uh, pārliecināt iedzīvotājs, eh, ka nav pamata viņu bažām. Tas tā taču būtu jānotiek demokrātiskās valstīs, un tāpēc es aicinu komisiju un dalību valsts palciprināt centienus informēt iedzīvotājs par aktu tā, lai viņi piekristu šim nolīgumam pirms mēs tos parakstam. Eiropas Savienībā un nacionālām valdībām ir jāpārliecina iedzīvotāji, ka akta nebūs pretrunā viņu pamatiesībām, izteiksmes brīvībai un tiesībām uz privāto dzīvi. Paldies, saka priekšādātājs. Tālāk Šogor kungam vārds lūdzu. Magyarország új alaptörvénye kapcsán több irány. Runājot par Ungārijas konstitūciju, mēs dzirdējam kritiku no visām pusēm, arī šeit, Eiropas parlamentā. Mēs dzirdējam ļoti smagus pārmetumus Ungārijas valdībai. Es uzskatu, ka nav vērts pat izskatīt kritiķu teikto, jo daudzos skatījumos kritiķi vispār nav informēti par to, kas notiek Ungārijā. Es kā Rumāņu uh, mazākumtautības Ungārijā pārstāvis varu teikt, ka, cienījamie kolēģi, ja jums ir bāžas par mazākumtautību interesēm, es varu jums norādīt uz Slovākijas likumiem. Slovākijā daudziem cilvēkiem patiek atņemta pilsonība. Vēlos tagad norādīt arī uz to, kas notiek Rumānijā. Tur savukārt ir notiek pārkāpumi, pārkāpumi pret uh, izglītības uh, likumu, kur tiek liekta iespēja mazākumu tautību valodās uh, iegūt izglītību, un tāpēc, uh, tad, kad mēs kādu valdību kritizējam, jāatceras arī par citām. Tagad lūdzu Dievs Demeragars iekungs. Viņa nav zālē. Tas nozīmē, ka nākamais runātājs ir Bašaisko kundze. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș... Paldies, priekšsēdētāja kungs. Arī es vēlētos vērst jūsu uzmanību uz traģisko notikumu, kas Briselē pagāja garām nepamanīts. Un eh, tas notika, trans, eh, tas notika Piedņestras reģionā 1. janvārī. Moldovas iedzīvotājs 18 gadus vecs Viņu nogalināja Krievijas, eh, Krievijas eh, karēvis. Šis incidents ir radījis zināmu nedrošību iedzīvotāju vidū. Šī traģēdija mums atgādina, ka Eiropas pašā sirdī mums ir iesaldēts konflikts, un patiesībā šis ir konflikts, kas nav atrasināts starp Eiropas Savienību un Moldovu. Piedņestras reģions ir cilvēktiesību pārkāpumu perēklis. Piedņestras konfliktam ir nepieciešams mieru uzturēšanas misijas risinājums, un es uzskatu, ka Eiropas Savienībai vajadzētu iestāties risinājuma meklēšanā. Tikau kundze. Paldies, prieksēdētāji kungs. Starpvaldību nolīgums, kuru 30. janvārī parakstīja 25 dalību valstis, ir domāts fiskālās disciplīnas stiprināšanai. Es domāju, ka šim nolīgumam, ka šim starpvalstu līgumam būtu jāveicina ekonomikas izaugsme un bezdarba samazināšana jauniešu vidū. Patiesībā Rumānijā pēdējie valdības pasākumi ir tieši palielinājuši ģimeņu nabadzību. Un e, valdība ir pieņēmusi veselu virkni noteikumu, apējot parlamentu un pat mainot vēlēšanu dienu. Šā iemesla dēļ daudz Rumānijas iedzīvotāji izvēlējās izteikt savu gribu un iziet ielās, un burtiski pēdējās nedēļās mēs esam redzējuši šīs gribas izpausmes. Mums vajadzētu atgriezt iedzīvotāju ticību politiķiem, un Rumānijas iedzīvotāji sagaida, ka demokrātija uzvarēs. Paldies, priekšsēdētāji kungs, paldies! Nākamais runātājs ir Törkeš kungs. Elnök úr, tavaly előtt a parlament plénuma. Pirms diviem gadiem Eiropas parlamentā plenārsēdē mēs ar lielu vairākums pieņēmam rezolūciju par jaunu tehnoloģiju izmantošanu ogļu raktuvēs. Neskatoties uz to, mēs kā demokrātijas pārstāvji neesam darījuši savu darbu. Vienkārši teicām, ka tā ir nacionāla lieta un šobrīd uh, nav aizliegta ciāna izmantošana ogaraktuvēs un, piemēram, Rumānijā uh, ciāns tiek izmantots. Un, manuprāt, tas ļoti nopietni. Cienīta katastrofas um, gada dienā, kas bija kas notika 2000. gadā, janvārī, un šeit es vēlos aicināt Mārtīnu Šulcu, lai viņš parlamenta vārdā mm, komisijai un Rumānijai uzraksta uh, par to, lai ir nepie, ka ir nepieciešams šo regulu arī īstenot. Ja šis milzīgais plāns gal galā īstenosies, tad mēs varam izvairīties no ekoloģiskās katastrofas. Savādāk būs ļoti nopietni gan Rumānijā, gan Ungārijā. Lielas paldies, lūdzu, nākamā runātāja. Vă mulțumesc în acest moment la București. Paldies, saka Sarbu kundze. Šobrīd eh, Bukarestē ir 20, mīnus, div, mīnus 23 grādi, un tomēr cilvēki joprojām protestē Bukarestas centrā, tieši tāpat kā viņi ir darījuši pēdējās nedēļas, nedēļās. Tāda pati situācija ir arī citās Rumānijas pilsētās. Šiem cilvēkiem pietiek, pietiek pazemojumu, pietiek pazemojumu no valdošās varas, jo viņu tiesības eh, šobrīd ir apdraudētas, un viņi nevēlas arī izjust šo apspiežanu no politiskās varas puses. Pāri par 90% rumāņu vēlas, lai valdība un prezidents atkāptos no saviem amatiem, un tomēr Rumānijas režīms atsakās akceptēt šo demokrātisko žestu. Un šobrīd valdība pat ir atļāvusies mainīt vēlēšanu dienu, pilnībā uzspļaujot demokrātiskiem principiem. Prieksēdētājs, paldies! Nākamā runātāja Zaborskas kundze lūdzu. Ponūķim si dovolim informovāt Eiropski parlamentu. Paldies, priekšsēdētāji. Mēlos informēt šo parlamentu, ka pirms dažām dienām mīra Nīderlandes iedzīvotājs De Fosfors kundze. Viņa vairākus gadus bija um, priekšsēdētājs starptautiskajā kustībā un pateicoties uh, viņas iniciatīvai tika dibināts sociālās pētniecības institūts un pateicoties šī institūta darbam, varēja palīdzēt daudziem, kas dzīvo ekstrēmā nabadzībā Eiropas Savienībā. Un pateicoties šīs sievietes iniciatīvai, tika arī uh, izveidots uh, īpašais uh, referents ANO, uh, kas bija atbildīgs tieši par galējās nabadzības uh, apkarošanu. Mēlos teikt, ka. Uh, sievietes politiskās uh, pā, politiskai pārliecībai un motivācijai ir jāvēlta īpaša uzmanība, un es tiešām ceru, ka uh, galīga, galēja nabadzība, nabadzība tika apskarota gan Eiropas Savienība, gan arī visur pasaulē. Un tagad lūdzu Damašesku kunskus. Mulțumesc, domnule președinte. Paldies, priekšsēdētāji kungs vakardienas eh, publiskās debatas, kuras tika organizētas parlamentā un kurās runa gāja par Busisku valdi, valdošā režīma demokrātijas pārkāpumiem, izraisīja lielu rumāņu interesi, tāpat kā arī citu dalību valstu kolēģi interesi. Kaut arī šo Šo uzklausīšanu organizēja ALDE un SD grupas. EPP grupa arī piedalījās šajās debatēs ar vairākiem deputātiem, kuri pārstāv valdošo varu. Un vienīgais viņa nolūks bija aizskavēt dziļas diskusijas un patiesībā padarīt šīs debatas par nedaudz smieklīgām, piesaistot visu uzmanību triviāliem un galīgi nevienam nevajadzīgiem notikumiem, kuriem nebija nekāda sakara ar šīs diskusijas tēmu. Vēlreiz Eiropas parlaments ir pierādījis, ka tas neakceptē šādu rīcību un eh, pret šiem deputātiem tika izvērstas sankcijas. Es vēlētos izmantot šo iespēju un pateikties tiem deputātiem, kur piedalījās vakar organizētajās debatēs, un es vēlētos visiem paziņot, ka Rumāņi turpinās cīnīties par demokrātiju. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs Kelīkungs. Paldies, beidzot, priekšsēdētāji kungs. Es vēlētos runāt par drošību uz jūrām. Joprojām notiek negadījumi uz jūrām, un burtiski pirms divām nedēļām manā vēlēšana iet, iecirknī um, um, viens kuģis nogrim brīdī, kad, viņ, kad viņš jau bija gandrīz nonācis ostas drošībā. Un es vēlētos izteikt līdzjūtību bojā gājušo ģimenēm. Vienlaicīgi mēs piedzīvojām arī, krūz, pien, arī kruīzes kuģa traģēdiju Itālijā. Un varbūt vajadzētu atgādināt to, ka vispirmām kārtām atbildības ir jāsaus tie, kas ir atbildīgi, bet jā, būtu jāskatās uz šo situāciju plašāk. Varbūt vajadzētu izstrādāt citus drošības uzraudzības noteikumus, kurus vajadzētu piemērot kuģiem un kuģa apkalpēm. Un patiesībā kāds ir optimālais kruīza kuģa izmērs? Ja agrāk tas bija maksimāli tūkstos pasažieru, tad tagad tas ir 5000. Paldies, saka priekšsēdētājs, un pēdējais runātājs šodien Kurska kungs. Paņē, šodien... Paldies, priekšsēdētāja kungs mūsu parlamentā uh, īpašajā uh, likumdošanas posmā šobrīd ir tā saucamais pret uh, viltošanas noliegums. Priekšsēdētājs runājot mani? Tātad šobrīd likumdošanas, likumdošanas nobeiguma fāzē ir akta noliegums pret viltošanas noliegums. Un, manuprāt, ir svarīgi par to runāt, un varu teikt, ka pats bija viens no upuriem uh, interneta pirātisma uh, dēļ, jo mana, manis uzņemtā dokumentālā filma uh, poļu valodā jau 90. gadu beigās tika nelegāli kopēta. Uh, Tāpēc um, varu teikt, ka akta mani neapmierina tieši tādēļ, ka ir daudz lapušu, ne līdz galam viss ir skaidrs, līdz ar to var gadīties, ka internetā būs uh, pārpratumi un uzbrukumi. Tāpēc arī daudzi poļi jaunieši izgāja ielās, lai protestētu pret aktu. Sanāk tā, ka tiek, uh, piemēram, izmantot, uh, izmantoti topošie akts noteikumi, lai uh, um, varētu iznīcināt nelielu portālu, kas kritizē varu. Un, manuprāt, ir jābūt tādiem noteikumiem, kuri ir absolūti nepārprotami. Ir ļoti uh, svarīgi, lai tiešām noteikumi ir absolūti skaidri, tāpēc atsakos no akta. Jā, mm, priekšsēdētājs saka, ļoti atvainojiet, bet uh, ne visi no jums sēž atvēlētajās vietās un ne visi reģistrējušies, uh, cienījamais kungs, un uh, jums došu tomēr vārdu pirmo reizi gal galā esmu priekšsēdētāja krēslā. Lūdzu. Eh, Priekšsēdētāji. Demokrātija un cilvēktiesības kā jēdzieni bieži vien tiek izstiepti. Mēs bieži pieminējam šos jēdzienus un uh, pārkāpjam tikpat bieži. Trojka sanāksme Grieķijā atkal norāda uz to pašu un arī par to, ka šobrīd uh, ir tiek pieņemti daudz noteikumi, kas ir tieši pret sabiedrības interesēm. Daudz cilvēku zaudē darbu vai tiek samazināti ļoti nopietni viņu ienākumi. Tas ir nopietnas pārkāpums pret pamatiesībām, arī pret tam pamatiesību hartu un cilvēku tiesību hartu. Un šādā veidā tiek pārkāptas tiesības uz darbu un darbinieka aizsardzība, kas arī ir pamatiesību veids. Tāpēc Grieķijā tiek uh, pilnībā izkropļota profesionālā joma. Tāpēc, ja tiks uh, izmantoti noteikumi, tad uh, Grieķijā situācija būs ļoti nopietna. Jā, paldies jums visiem par komentāriem, paldies par jūsu uzstāšanos, mēlos īpaši pateikties komisārei par to, ka viņi tik ilgi ir palikusi kopā ar mums, un paldies arī visiem tūkiem, kuri pat uh, neiebilda pret to, ka mēs.